Mēs šajā rezolūcijas tekstā vēlamies skaidri nosodīt to, eh, kā Eģipte vēršas pret koptu kristiešiem, un eh, es domāju, līdz Strasbūras balsojumam nevaram gaidīt, tas pārāk ilgi. Paldies, saka priekšsēdētājs, bet ja pareizi sapratu, jūsu politiskā grupa runā par to balsojumu, kas ir paredzēts pēc divām nedēļām plenāra sesijā Strasbūrā. Vai kāds vēlētos izteikties par šo priekšlikumu? Atbalstīt. Nu jā, mums ir jāsaprot, par ko mēs īsti runājam, saka.